parlamentāro imunitāti. Saskaņā ar sesto paragrāfu un otro iesauci tas tik, šis jautājums tiks nostiekts skatīšanai juridisko lietu komitejai. Nākošais punkts - ALDE zaļie zaļo grupa un pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu grupas ir iesnieguši sarakstu par deputātu izma darba izmaiņām komitejās. Šis saraksts tiks publicēts, ja nebūs nekādu piezīmju par to, tad pieņemot.